un pārkāp citus būtiskus cilvēktiesību noteikumus. Vēlties apsveikt Safiju kundzi, kura uh, parāda, ka parlaments šai ziņā virzās uz priekšu. Paldies Roitovas kundzei. Vārds Nikola Šika kunga.